17. janvāri. Protokols, kā arī pieņemtie dokumenti, kas tika pieņemti sēdē 17. janvārī, ir pieejami. Un tagad? Tagad ir no manas puses vairāki paziņojumi.